ir process, nevis notikums. Mums nevajadzētu par zemu novērtēt eh, tos lēmumus, kas ir pieņemti kopš eiro ieviešanas stabilitātes un izaugsmes pakts, fiskālās stabilitātes uh, līgums, makroekonomiskā līdzsvara procedūra un visu beidzot banku savienība. Uh, Kā jūs eh, minējāt, priekšsēdētāji kungs, protams, ir vēl ārkārtīgi daudz jādara, un kā Mario tik bieži saka, papildus banku savienībai un uh, paplašinātai fiskālai un ekonomiskai pārvaldībai, es no sava personiskā uh, viedokļa vadoties Gribu eh, arī vēl piebilst eh, dažās vārdus par kapitāla tirgus savienību. Vajadzētu domāt par Eirozonas ekonomikas ministra iecelšanu amatā. Tas noteikti EMS padarītu vēl stabilāku. Un EMS eh, ir patiešām jāpieņem lēmumi un Eiropas parlamenta deputāti būtu tie, kas dotu zaļo gaismu, kam piederētu pēdējais vārds pieņemot lēmumus šajā jomā. Priekšsēdētāji kungs, es varu jums pastāstīt, ka pirms uh, Uh, tad, kad uzstājos Eiropas parlamentā, man allaž tika izrādīts atbalsts, uh, lai mēs varētu garantēt cenu stabilitāti un uh, varētu arī ieviest nevienmēr populārus pasākums, kā piemēram 2010. gadā un 2011. gadā uzpērkot dalību valstu obligācijas pirms ECB lēmuma izskanēšanas, ko pieņēma Mario Draghi. Mums, protams, ir eh, jāievēro ECB piešķirtās pilnvaras, jāgarantē cenu stabilitāte, ir jāuzņemas sava atbildība arī ārkārtas apstākļos, tāda kā bija krīze. Mums uh, ir jāpauž sava pateicība Eiropas parlamentam un uh, lasot Eirobarometra datus, es redzu, uh, ka eh, cilvēki uzticas eh, Eiropas parlamentam. Tas, protams, ir ļoti svarīgi un daudz vairāk cilvēku uzticas Eiropas uh, institūcijām uh, nekā neusticas tām. Tie ir ļoti svarīgi rādītāji, un Žans Monē savulaik teica, ka neviens nevar paredzēt, kādā Eiropā mēs dzīvosim rītdien, jo šīs pārmaiņas nav prognozējamas. Uh, nākotne mainās, tā mainās ļoti ātri, Un e, patiešām šie vārdi ir patiesi, un tas attiecas arī uz tālāku ES nākotni. Bet es atļaušos pateikt, mēs joprojām zinām, ka rītdienas Eiropa būs ieguvēji pateicoties vienotai, stingrai valūtai un arī uzticamajam Eiropas parlamentam. Paldies! Un tagad vārds Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājam Mario Draghi. Of... Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs, Eirogrupas priekšsēdētāja kungs, dārgais Jean-Claude godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels prieks šodien šeit kopā ar jums atzīmēt pirmos 20 gadus eiro valūtai. Tas ir taustāms Eiropas integrācijas pierādījums, ar ko mūsu iedzīvotāji saskaras ikdienā. Tieši tādēļ ir piemēroti atzīmēt šo gadsimtu šeit, ar tieši ievēlētajiem mūsu pilsoņu pārstāvjiem. Šo gadu gaitā ievēlētie pārstāvji, līderi un ievēlētie deputāti citos parlamentos ir pamatoti atzinuši, ka ekonomiskās labklājības nodrošināšana ilgtermiņā ir jātiek uzskatītam par kopīgu izaicinājumu, kas arī būtu jārisina kolektīvi. Mēs esam spēcīgāki kopā. Ar vienoto tirgu mums ir spēcīgs dzinējs ilgspējīgai izaugsmēji, lai balstītu mūsu dzīves kvalitātes standarts. Eiro valūta ir nodrošinājusi vienotā tirgus integritāti. Mūsu ekonomika šodien ir integrēta tādā apmērā, kādu nevarējām iedomāties tad, kad izveidojām eiro valūtu eiro. Iekšējie eksporti pieauga no 13% uz 20% šobrīd. Un vērtību radīšanas ķēde šobrīd ir visā eirozonā. Eiro ir radījusi arī divas desmitgades ar cenu stabilitāti. Tā skaitā valstīs, kur tas bija palicis senā atmiņā - stabilas cenas ir veicinājušas cilvēku pārliecību par to, ka viņu uzkrājumi ir drošībā, kas ir viens no nosacījumiem labklājībai. Balstoties uz šādu pārliecību, uzņēmumi veic investīcijas un rada darba vietas. Šobrīd lielākā daļa izaicinājumu ir globāli, un tos risināt var tikai kopā. Tieši šī kopā būšana ir tas, kas liek valstīm rūpēties par suverenitāti, kas savādāk būtu zudusi globālajā pasaulē. Paldies! Bet tieši šādā ziņā vienotā valūta visām Eirozonas valstīm uh, ir devusi iespēju nodrošināt eh, monetāro suverenitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju. Tieši kopīgi mums ir balss starptautisko finanšu tirgu regulēšanā. Balss, kas ir bijusi būtiska pārveidojot eh, pasaules finanšu regulējumu pēc lielās finanšu krīzes. Tomēr dažās valstīs Ne visi iegūmi no eiro ir pilnībā materializējušies. Daļēji tas ir tādēļ, ka reformas nacionālajā līmenī ir nepieciešamas, un tās būtu bijušas nepieciešamas jebkurā monetārā sistēmā. Tās ir nepieciešamas, lai radītu ilgspējīgu izaugsmi. Daļēji tādēļ, ka ekonomikas un monetārā savienība joprojām nav pabeigta. ir sasniegts ievērojams progress kopš krīzes iestāšanās. Tomēr ir vēl jāizdara daudz darba. Un alternatīvu nav tai nākotnē, kur mēs visi strādāsim kopā, lai padarītu mūsu ekonomikas un monetāro savienību vēl spēcīgāku labklājības dzinēju spēku visām dalību valstīm. Eiropas parlamentam ir bijusi un būs būtiska loma Eiropas nākotnes veidošanā. Pagātnē kopā ar Eiropas Savienības līderiem Eiropas parlaments pieņēma fundamentālos lēmumus, lai radītu vienoto tirgu un pēc tam arī eiro. Šobrīd mēs varam plūkt augļus šim darbam jūsu darbam. Un mēs vēlamies, lai Eiropiešu nākošās paaudzes arī varētu plūkt augļus no mūsu ieguldītā darba. Mūsu pienākums šodien ir pabeigt to, kas tika aizsākts pirms divām desmitgadēm. Paldies! Grazie, signor prezidents. Paldies jums, priekšsādātāja kungs, un tagad dodu vārdu uh, komisijas uh, priekšsādātājiem uh, Žanam Klodam Junkaram. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šīs dienas pasākums ir tāds pārsteigums. Tad, kad mēs uzsākām uh, vienotās valūtas ieviešanas procesu mūs uzskatīja par trakiem, sakot, ka e, nekādā veidā šī valūta neizdzīvos un ka kādu dienu tā vienkārši pazudīs. Un šodien deputāti, žurnālisti, tiesību uh, profesori un ekonomisti, eh, galvenokārt Vācijā, teica, eh, ka tā ir tāda liela avantūra, kas patiešām nenāks par labu eiropiešiem. Bet šodien mēs varam konstatēt ar gandarījumu, nu gandrīz uh, varam būt laimīgi, ka Tas, ko mēs uzsākām uh, pirms 20 gadiem, ir vainagojas panākumiem. Un šie panākumi ir pierakstāmi tiem, kas varēja paredzēt nākotni, to prognozēt. Vēlējos uh, pateikties uh, maniem priekšgājējiem, kas kādreiz pildīja šo amatu, Pieram Werneram, Luksemburgas premjeram, ka bez viņa. Uh, prognozēm, bez viņa iespējām iedomāties nākotni, tas nebūtu bijis iespējams. Un arī vēlējos pateikties eh, Žakam Deloram, izcilam Eiropas veidotājam. Protams, es šeit varētu vēl minēt citus vārdus, daudzus, bet nu pat netik daudzus, kā varētu iedomāties tie bija cilvēki, kas bija pārliecināti, ka eiro vainagosies panākumiem. Un viņi e, domāja, ka ir vērts e, šo procesu uzsākt. Jā, tā bija e, avantūra, bet tā patiešām bija veiksmīga avantūra. Un Žāns Klots e, Trišē 91. gadā iezīmēju šo procesu, kas galu galā noveda pie Māstrihtas līguma parakstīšanas, kur jau tika pieminēta kopīgas valūtas iespējamā izveide. Toreiz kad parakstīju Māstrihtas līgumu 92. gada februārī es uh, varbūt pat nedomāju, ka šis līgums piedzīvos tik uh, ilgu dzīvi. Mēs runājām par vienoto valūtu, un mēs uh, patiešām nezinājām, uh, ko tas viss nesīs, kāda būs šī politiskā savienība. Eiropā ekonomiskā un sociālā konverģence, protams, varētu būt labāka, tāpat kā arī Eirozonas valstīs Esmu allažu uzskatījis, ka galvenokārt ir jāpasakās ECB par uh, šīs valūtas stabilitāti. Jā, tad, kad mēs sākām darbu, 91. Uh, gadā daudzi nedomāja, ka bankai ir jābūt pilnīgi neatkarīgai bet eh, jāsaka, vienotajā tirgu nekad netika apšaubīta vienotās valūtas stabilitāte. Les grands débats jettent leur ombre. Jāsaka, ka šāds vanāns debates eh, izraisa ažiotāžu, man jau zvana. Bez centrālās bankas mēs nebūtu nonākuši tik tālu. Mēs eh, cīnījāmies par ECB neatkarīgumu, un bez eh, šī principa eh, kopīgai valūtai nebūtu tādas veiksmes, kā mēs varam vērot šodien. Un Žaks Delors, kā arī vairāki citi politiķi, pieprasīja pārvaldību, kopīgu pārvaldību Eirozonai un toreiz uh, mums neizdevās šādu pilnvērtīgu pārvaldību izveidot. Uh, tas, protams, bija skumīgi, un uh, tas, protams, arī prasīja daudzus upurus. Tas, tā ir viena no kopīgās valodas vājajām vietām. Mēs gan nedrīkstam nolaist rokas. Mums ir jāturpina šīs debates, kas ir tik ļoti svarīgas. Tika arī daudz kritizēta eirozonas politika. Es to uztveru ļoti personiski, jo es kādreiz biju eirogrupas priekšsēdētājs, arī to vadīju smagākās ekonomiskās un finanšu krīzes laikā. Jā, bija nepārdomāti lēmumi, ne jau tādēļ, ka mēs eh, vēlētos sodīt eh, kādu, eh, kādu, kam nav darba, kas saņem bezdarbnieku pabalstu, bet jāsaka, ka mūsu monetārais režīms eh, nevienmēr ir ideāls. Es esmu arī uh, vīlies par to, kas ir noticis startautiskajā līmenī. Mēs pietiekami ātri nevarējām paredzēt, cik liels apmērs būs šai krīzei, un ļoti skumji, ka mēs nevarējām tik labi pārvarēt šo startautisko krīzi. Un neņēmām vērā arī to, ko teica Startautiskais valūtas fonds. Un, ja piemēram, Kalifornija nonāk grūtībās, tad nu, visas Amerikas Savienotās valsts neietekmē šī krīze. Un es alaž esmu uh, bijis um, tā tad arī pārliecināts, ka dalību valstu starpā ir jābūt solidaritātei, bet mani ļoti saskumdināja šie apvainojumi, kas tika izteikti Grieķijai, ka tā nonāca lielās grūtībās. Jamais réjoui du fait Es patiešām būtu vēlējies lai citas valstis būtu solidārākas ar Portugāli un Grieķiju. Nu, es neteikšu, ka tām vajadzētu atļaut atrast vietu zem saules, bet tām vajadzētu arī atļaut atrast savu vietu eh, citu demokrātiju vidū. Ir ļoti daudz jāsaka, protams, ļoti daudz varētu pateikt, bet es neteikšu visu, kas man ir uz mēles, jo eh, gribētu, lai arī palikt zināma intriga, kad lasīsiet vēlāk manus memoārus, ko esmu apņēmies rakstīt. Un es gribētu uzskatīt, ka Eiropas monetārā savienība ir arī miera politika, miera politikas piekopšana ar uh, citiem līdzekļiem. Tādēļ es vēlētos savas paudzes vārdā pateikties tiem, uh, kas to visu izveidoja, kas to padarīja iespējamu. Eiro, Eiropas monetārā savienība ir manas paudzes uh, ieguldījums, lai varētu uh, turpināt un padziļināt Eiropas integrāciju. Un viņi uh, ir paveikuši ļoti daudz. Mēs bijām pēckara paudze, pēckara bērni. Uh, es gribēju pateikties Helmutam Kolam, bez kura arī tas viss nebūtu izdevies. Helmut Kohl. Helmuts Kols un Eh, bija viens no tiem politiķiem, kam nācās cīnīties par eiro ieviešanu, kam vajadzēja eh, veikt visus priekšdarbus un arī Vims Koks, kas eh, nesen uh, ir aizgājis aizsaulē, ir arī ieguldījis ļoti daudz darba eiro uh, popularizēšanā un lūdzu uh, turpināsim cienīt viņu atstāto mantojumu. Merci beaucoup, Jean-Claude. Paldies, Žanklod. Eh, Un tagad Centeno eh, kungs, eh, Eirogrupas priekšsādātājs, lūdzu jums vārds. Thank you, Mr. President. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas komisijas priekšsēdētāji kungs. Eiropas centrālas bankas priekšsēdētāji kungs. Dārgais Trišē, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir gods svinēt eiro valodas 20. gadsimtu šodien. Eiro ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas integrācijas vēsturē. Mūsu vienotā valūta nodrošina drošu ankuru darba vietu izveidei un izaugsmes radīšanai visā Eiropā. Eiro ir kļuvusi par simbolu Eiropas identitātei, Tā kļuva par populāru ideju 340 miljonu cilvēku vidū 19 eirozonas valstīs, saņemot eh, lielāku atbalstu šodien nekā jebkad agrāk. Kā pasaules otrā visvairāk izmantotā valūta, tā stiprina Eiropas klātbūtni globālajā līmenī. Daudzi paredzēja eiro valūtai īsu mūžu, bet mēs pierādījām, ka viņiem nav taisnība. Šie 20 gadi nav bijuši viegli. Finanšu un valsts parādu krīze bija nopietns pārbaudījums. Trūkumi ekonomikas un monetārās savienības arhitektūrā kļuva skaidri redzami. Tomēr vienotā valūta pēc krīzes kļuva vēl stiprāka, pateicoties stingrai nacionālajai politikai un ievērojumiem uzlabojumiem Eirozonas institucionālajā ietvarā. Eiropas stabilitātes mehānismu un Banku Savienības izveide arī e, kopā ar ekonomikas politikas koordināciju e, kalpo kā labs piemērs tam. Šobrīd Eirozonā vērojam plaša e, izaugsme, kas aizsākās 2013. gadā. Prognozes ir pozitīvas. Neskatoties uz uh, Um, palēnināšanos nelielu un dažiem riskiem. Turpinas darba vietu izveide, kas ļauj aizvien vairāk cilvēkiem gūt labumu no izaugsmes. Publisko finanšu jomas uzlabošana turpinās. Daudz kas jau ir sasniegts šajos 20 gados. Tomēr vēl ir jāizdara daudz vairāk, lai nodrošinātu, ka Eirozona ir gatava nākotnes krīzēm. Eirogrupa dara savu daļu no šī darba. Tās darbs ļāva vienoties decembra Eirosamitā par mūsu vienotās valūtas stiprināšanu. Tā ir lielākā reforma eiro valūtai ārpus krīzes konteksta. Šī vienošanās ļaus efektīvāk un plašāk izmantot Eiropas stabilitātes mehānismu un padarīt mūsu banku noregulējumu daudz vieglāku. Tāpat ministri vienojās eh, izveidot konverģences un konkurences instruments. Es uzskatu, ka šis projekts ilgtermiņā padarīs eiro stabilāku un iekļaujošāku. Darbs e, vēl turpināsies tuvākos mēnešus, bet Eirogrupa turpinās strādāt arī pie citiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēmu un e, arī noregulējumu. Soli pa solim mēs uzlabojam noturību un veicinam valūtas, eh, šīs valūtas eh, darbību. Un mēs varēsim plūkt augļus vēl nākamos 20 gadus un vēl tālāk. Eiro nekad nav bijis pašmērķis. Tas ir instruments, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju labklājību. Tā ir mūsu atbildība nodrošināt, kā tiek izpildīti šie solījumi. It īpaši šajos neskaidrajos laikos. Tas ir mūsu pienākums nodrošināt, ka labklājība sabiedrībā pieaug, ka sabiedrība kļūst iekļaujošāka, ka sabiedrībā ir mazāka nevienlīdzība, dalību valstu iekšienē un starp dalību valstīm. Lai dzīvo eiro, lai dzīvo spēcīgāka eiro valūta. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Un tagad noslēgumā pēdējais eh, runātājs eh, ekonomisko un monetāro lietu priekš, eh, komitejas priekšsēdētājs Roberto er, Galtieri. Your presidents, your colleagues, on... Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, ekonomikas komitejas vārdā es gribētu uh, izteikt cieņu šī parlamenta iepriekšējiem deputātiem, kas ir devuši savu ieguldījumu eiro veiksmes stātā, stāstā un lai stiprinātu tā demokrātiskumu un leģitimitāti. Īpaši gribētu pateikties Kanfor Fonkau, Krista Racio Plāts, Pērvanšai Beresēn, Šārolnai Bolsai, tātad šiem kolēģiem, un man liels prieks redzēt, ka lielākais vairums viņu arī šobrīd ir šeit. Kopš eh, eiro izveidošanas tas ir bijis spēcīgs ekonomisks instruments un eh, ambiciozs politisks projekts pirmām kārtām. Vienotā valūta ir pilnīgi neatņemams vienotā tirgus elements, kas ir ļāvis to stiprināt, padziļināt un eh, tāpat arī ir ļāvis stiprināt mūsu ekonomikas. Otrām kārtām, kā Dragie kungs nu pat norādīja, eiro ir priekšnosacījums tam, uh, lai mēs saglabātu un kopīgi izmantot savu monetāro uh, neatkarību uh, pēc Bretonvudas nolīguma un uh, tālāk strādājot. Un tas it īpaši attiecas uz visvairāk riskam pakļautajām dalību valstīm. Nākamais eiro ir stūrakmens ciešākai Eiropas Savienībai, un tā kļuv, ir kļuvusi par uh, spēcīgāku spēlētāju pēc augstākā gada, kara beigām, pēc um, mm, vēc, Vācijas atkal uh, apvienošanās. Jānovērtē arī Kola kunga, Franco Mitterāna un uh, Žaka Širaka veiktais. Eiro ir uh, fundamentāls priekšnosacījums, lai aizsargātu un uh, stiprinātu Eiropas uh, sociālo un ekonomisko modeli. Uh, Viss šīs transformācijas, ar ko mēs saskaramies pirms desmit gadiem, kad mēs uh, Eh, svinējām eiro desmitgadi, tad eh, finanšu krīze brutiski sadarbināja visus mūsu pamatus. Un jāsaka, šī krīze mums ir mācījusi divas lietas, ka neskatoties uz to, ka eiro, kaut arī nepabeigts, tomēr tā spēks un izturība sakņojas politiskajā apņēmībā saglabāt uh, eiro integritāti. Un te Eiropas centrālās bankas un tās priekšsēdētāja darbība ir bijusi izšķiroši svarīga. Eiro ir uh, aizsargājis cilvēkus krīzes laikā. Mums, protams, te ir uh, jānodala eiro un arī ekonomiskā politika, kas tika veikta krīzes apstākļos, tika pieļauts arī ekonomiskās politikas kļūdas. Uh, Otra mācība ir tāda, ka, ja mēs vēlamies sasniegt savus ambiciozos mēķus, tad ar šo izturību vien nepietiek. Mums ir jāpapildina sava Uh, kopīgā valūta, mums ir nepieciešama sociāla, demokrātiska un ekonomiska savienība. Tāpēc negaidīsim, kad um, attīstīsies un notiks vēl viena krīze. Mums ir nepieciešama instrumenti, lai nodrošinātu stabilitātu un kopīgu labklājību visiem pilsoņiem. Eiropa ir ceļojums un ir laiks virzīties uz priekšu. Esmu pārliecināts, ka šis parlaments un arī nākošais pilnībā spēlēs savu lomu šajā procesā. Ora verrà suonato dal quartetto. Un tagad mūziķu kvartets eh, mums spēlēs Eiropas himnu. aizsargāt. Uh, Kolēģi, tagad pāriesim pie uh, balsošanas. Es gribētu norādīt, ka esam krietni iekavējuši laiku, un tāpēc izteikums pieļaušu tikai uh, reglamentu jautājumos un uh, ļoti ātri un kodolīgi. Galniškungs, paldies, centīšos pavisam īsi teikt, gribu atgādināt parlamentam par mūsu bijušo kolēģi, kas um, ir um, aizgājis mūžībā pagājušā piekdienā Bozokungs. Viņš bija uh, labs uh, cilvēks, uh, bijušais policists, kas bija veltījis uh, savu uh, dzīvi uh, cilvēkiem uh, kalnu reģionos. Vienkārši gribēju uh, uz to norādīt un atgādināt. Bargēts jau kungs lūdzu vārdu. Oui. Merci, monsieur le président. Galniņš kungs tagad. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribētu atsaukties 25. pāntu reglamentā un citiem eh, par eh, reglamentu pievērošanu. Arī 74. 10. decembrī birojas atkal pieņēma lēmumu atlikt, pagarināt papildus eh, pensijas, eh, tātad eh, pagarināt to līdz 65 gadiem, 5% samazinājumu paredzot un nenotiks vairs indeksācija un ģenerāla sekretariāts varētu iet pat tālāk, bet mēs esam saņēmuši informāciju, ka pensijas tiktu aizsargātas un šī papildu pensija to 80. gadā aizveidoja Parlaments, eh, kolēģi ir pēdējo 15 gadā daudz veikuši iemaksas un bija skaidri norādīts eh, oficiālajā parlamenta dokumentā attiecīgi 2000. 18. gada martā notika nu, vēl viens tāds uzbrukuma mēģinājums. Mums teica, ka nekas nevainīsies, bet uh, parlaments ir tas, kas ir principā izdarījis šīs izmaiņas, ir 2009. gada statūti un uh, vairāk nebūs eh, iemaksas eh, pensijās. Šo sistēmu izveidoja parlaments pašam parlamentam un ir eh, parlamenta deputāti, kas saņem pensiju, un viņi nekad tāpat laikā nav izdarījuši iemaksu priekšsēdētāji. Tas ir Eh, deputātu iegūto tiesību pārkāpums, un mums eh, jāņem vērā, eh, ka nedrīkst pieņemt šādu darbību, ņemot vērā, kādas ir mūsu pilsoņu vēlmes. Teļičkas kungs, jā, es saprotu, jautājums ir ļoti sarežģīts, esmu pārliecināts, ka jūs saņemsiet atbildi, un tālāk Andersons kundze priekšsādātāji. Es eh, runāju par 22. un 25. reglamenta pantu un gribu informēt eh, Leila Garvin. Ir eh, jau bada streiku pieteikusi 69 dienas. Viņa tika arestēta pirms gada par to, ka viņa nosodīja uh, Turcijas uh, invāziju. Arī daudzi citi kolēģi to ir nosodījuši. Viņa ir uh, pieteikusi badas teiku un uh, aizsargājot uh, kurdiedzīvotājs, un es uh, aicinu 25. mēnesī, 25. datumā šomēnes notiks pirmsties process, priekšsādātājs pārtrauc runātāju un saka, ka tas nav reglamenta jautājums. Bilbao kundze, un tā būs pēdējā runātāja pirms balsošanas. Paldies, priekšsādātāji! Ja eh, drīkst eh, aizkavēt jūs uzmanību, mums bija debatas, mēs eh, nu pat runājām par eiro 20. gada dienu, bet gribu norādīt, ka seši cilvēki, kas runāja par šī projekta veiksmes stāstu, ir bijuši vīrieši. Es ceru, ka nepaies vēl 20 gada, lai kāda sieviete arī būtu viņu starpā. Paldies! Tagad pāriesim pie balsošanas. Pirms eh, tam man ir viens paziņojums. Vairākas komitejas ir nolēmušas uzsākt starpiestāžu sarunas atbilstoši mm, pantam 69c, punkts 1. Um, šie ziņojumi, kas nosaka mandātu šiem, šiem sarunām, tie ir pieejami plenārsēdes mājaslapā un nosaukumi tiks publicēti sēdes protokolā. Atbilstoši reglamenta pantam 69c otriem punktam deputātu vai politiskās grupas, kas nodrošina puses sliekšņa sasniegšanu līdz eh, rītdienai, 16. janvārim pusnaktī, var piep iesniegt pieprasījumu, ka par šo sarunu uzsākšanu ir jābalso. Ja tāds pieprasījums eh, pār balsošanu parlamentam netiks iesniegts iepriekš minētajā laika termiņā, tad komitejas varēs uzsākt šīs sarunas. Nu, tagad mēs pārējam pie pirmā ziņojuma. Uh, Postpešela kunga ziņojums eh, par eh, finansiālu atbalsta instrumentu muitas kontrolas iekārtām, izveidējot integrētās robežu pārvaldības eh, fondu. Personāla balsojums, viens balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Postpešela kungs, jums vārds. Atvainojos, Paspašela kungs nevar būt šodien klāt, bet viņš ir lūdzis nodot atpakaļ ziņojumu komitejai. Paldies, eh, balsosim par to, eh, kurš par, pret, atturas, tā tad pieņemts. Tā tad tiek nodots atpakaļ komitejai. Tālāk Valēro Eh, ziņojums pār statusu nolīgumu noslēgšanu starp PS un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas robežu un krasta apstādes aģentūra. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Prēdes kunga ziņojums protokols par Eiropas Savienības un Kirgistānas partnerības un sadarbības nolīgumu Horvātijas pievienošanās sakarībā. Saprotu, ka Prēdes kungs eh, gribētu izteikties. Acīm redzot, nē, tad mēs pārējām pie balsošanas personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Vēlreiz. Predes kunga ziņojums Eiropas Savienības un Kirgistānas visaptvarošs nolīgums. Es neesmu paņē, saņēmis nekādus rakstiskus iebildumus atbilstoši 113. pantam, un līdz ar to šī rekomendācija tiek pieņemta. Tālāk uh, Vanerkampa kunga ziņojums par transporta līdzekļu autonomā vadīšanu Eiropas transportā. Uh, viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Un pieņemts. Nākošais uh, Monteiro de Agver ziņojums bez transporta līdzekļu vadītājiem nomā transporta līdzekļu izmantošanu krāvu auto pārvadājumos. 32. un 33. grozījums uh, blokā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Tagad 28. un 34. grozījums personāla balsojums. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 29. un 35. Eh, grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. 30. un 36. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. un 37. grozījums eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Tagad pār komisijas eh, priekšlikumu personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad Eiropas eh, parlaments ir noslēdzis pirmo lasījumu un tagad Fjolner kunga ziņojums par eh, preferenču pagaidu atcelšanu konkrētu tos nolīgumos, kas noslēgts ar Eiropas Savienību un konkrētām trešajām valstīm. Provizoriskais nolīgums, 40. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums. Paceļot roku, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. Eiropas parlaments ir noslēdzis pirmo lasījumu. Tagad. Grapīnī kundzes ziņojums par programmas muita izveidi sadarbībai muitas jomā. Balsojam par grozījumiem no 1. līdz 61. blokā. Paceļot roku, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tādu balsojumu par komisijas prie, eh, priekšlikumu personāla balsojumu sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. Grapīnī kundze, vai jūs gribat izteikties? Grapīnī. Grapīnī kundze. Grapīnī kundze, vienu mirklīti viņa meklē mikrofonu. Kas viņai būtu tuvāk un kas darbotos? Some, sometimes we can't be the technology. Yeah, a... Jā, šķiet mikrofons nodarbojas. Paldies, priekšsādātā Sakrapīnī kundze, balstoties uz uh, reglamentu. Uh, lūdzu nodot šo ziņojumu atpakaļ uh, komitejai pirms uh, starpiestāšu sarunas uzsākšanas. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to uh, parlaments ir pabeidz pirmo lasījumu. Tagad pārējām pie Hubners kundzes ziņojuma par Eiropas investīciju bankas statūtu grozīšanu. Tātad e, iepriekšējais ziņojums tiek nodots atpakaļ komitē, protams, un, kā es teicu, tagad Hubners kundze ziņojums par Eiropas investīciju bankas statūtu grozīšanu. Uh, viens balsojums, personāla balsojums, sākam. Beidzam. Pieņemts. Tālāk um, Līrenas uh, kundze ziņojums par integrētu pieeja dzimumu līdztiesību nodrošināt Eiropas parlamentā. Mēs uh, balsosim par sesto punktu sākotnējā tekstā, paceļot roku par pirmo daļu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa uh, personāla balsojums sākam. Beidzam. Pieņemts. 13. punkts sākotnējā tekstā divās daļās. Pacelt roku, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam. Noraidīts. 17. punkts divās daļās. Pacelt roku, kurš par, pret par pirmo daļu pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas atkal pārbaudīsim balsēm par otro uh, daļu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Uh, eh, punkts, uh, sākotnējais teksts, pirmā daļa, pats ļoti loku, kurš par pret atturas. Uh, otrā daļa, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim atkal elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 21. punkts, sākotnējais teksts, kurš par pret atturas. Vēlreiz atvainojos, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Aicinu skaidri pacelt roku, lai visi skaidrs. 24. punkts divās daļās, trīs daļās. Pirmā daļa paceļot roku, kurš par, pret, atceļas, apturas pieņ, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa paceļot roku, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 27. punkts divās daļās. Pirmā daļā, kurš par? Gribat pārbaudīt iepriekšējo balsojumu? Tā tad mēs eh, balsojam elektroniski par trešo daļu 24. punktam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, tātad, kā jau es teicu, kad celiet roku, celiet pietiekami augstu. 27. Eh, punkts, pirmā daļa, kurš par? pret atturas pieņemts. Uh, otrā daļa, kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. divās daļās ar roku balsojumu paceļot, kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas Pārbaudīsim elektroniski, tā tad eh, sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Un pieņemts 33. punkts divās daļās. Eh, personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Mm, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Personāla balsojums par 34. punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums 35. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Eh, punkts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Personāla balsojums par 39. punktu, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 41. punkts divās daļās, paceļot roku, kurš par pirmo daļu, kurš pret, atturas. Pieņemts otrā daļa, kurš par, pret atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 45. punkts, sākotnēs teksts, kurš par pret atturas. Atkal nav īsti skaidrs rezultāts, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tagad 50. punkts divās daļās ar roku parādot, kurš par pirmo daļu, kurš pret atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par pret atturas. Atkal nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, jā, rezultāts gan es skaidrāks, bet vēlreiz lūdzu, lūdzu, skaidri paceliet roku. Tad, kad balsojam ar roku. Tālāk, jē, apsvērums, otrais grozījums ar roku, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, apsvērums S, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Apsvērums U ar roku balsojumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. V apsvērums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam tagad par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. un pieņemts. Tagad pārējām pie Marinesku kunga ziņojuma par Eiropas kopuzņēmumu ITER un kodola sintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām. Single... Šeit ir viens balsojums par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tagad par, balsosim par Heize ziņojumu. Novērtējums attiecībā uz to, kā es budžets izmantots publiskā sektorā. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tālāk. Gžiba ziņojums. ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES. Balsojam par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par Matijas Urtasuna ziņojumu. Dzimumu līdztiesību un nodokļu politika Eiropas Savienībā. Sākotnējais teksts, pirmais punkts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Trešais punkts, sākotnējais teksts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi. Otro daļu pirmajam punktam pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais punkts, sākotnējais teksts. Pa, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts Tālāk, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 13. punkts, sākotnējais teksts. Labi, pārbaudam iepriekšējo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, es atvainojos, bet palīdziet man ceļot rokas. Tagad 13. punkts, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 14. punkts. Nē, tur bija pilnīgi skaidrs viss. 14. punkts, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 17. punkts, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais pēc uh, eh, 17. punkta, kurš par, pret, Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums. Cerotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 26. punkts sākotnējais teksts, kurš par pret atturas Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 7. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums J divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? pret atturas. Grūtāk saprast, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums,